Ladies and gentlemen, good Dāmas un kungi, labu pēcpusdienu! Sveicu visus šajā kopīgajā publiskajā uzklausīšanā par vasaras laiku. Tātad šī ir kopīga uzklausīšana juridisko juridiskās komitejas, industrijas un enerģētikas komitejas un transporta un turisma komitejas uzklausīšanu. Diemžēl slimības dēļ un dažādu citu iemeslu dēļ abu komite, divu komiteju priekšsēži nevarēs ierasties sanāksmē, bet es vēlos sveikt šeit uh, runātājus, dalībniekus šajā uzklausīšanā, un tajā pašā laikā es sveicu arī Čehu senāta locekli Petra Šilāra kungu, kurš ir liels cīnītājs un aizstāvis tam, lai tiktu atcelt ļoti la, laika maiņa, un viņa uh, dokuments arī tika jums izplatīts. Sveicu jūs visus šeit vēlreiz un pirms eh, došu vārdu mūsu izcilajiem runātajiem es vēlētos eh, jūs aicināt ieturēt vienas minūtes eh, klusuma brīdi, lai pieminētu German Wings lidmašīnas katastrofas upurus Francijas Alpos. Thank you very much. Liels paldies! The first part of this Pirmā sanāksmes daļa skatīs eh, jautājumus, kas attiecas eh, transporta un tūrisma komitejas kompetencēm. Visu pirms es vēlētos dot vārdu Viktorijai Hil Kasādo, kas ir plānošanas komunikācijas un starpinstitucionālo attiecību struktūras vadītāja MUV ģenerāla direktorātā no Eiropas komisijas, kas Ado kundze jums tiek dotas desmit minūtes prezentācijai. Lielas paldies priekšsēdētāji! Eh, godātie parlamenta locekļi, komisija pateicas jums par iespēju, kādu mums sniedzat piedalīties eh, šajā eh, debatē, kas noteikti būs interesanta. Un es vēlētos runāt par komisijas pieņemto direktīvu 2001. gadā. Divreiz gadā tiek mainīta notiek pārēja uz vasaras laiku un uz ziemas laiku, bet eh, šī prakse mm, tika ieviesta jau 60. un 70. gados vairumā Eiropas valstu. Jāatzīst, ka šīs eh, pārējas eh, nevienmēr notika vienlaikus, un iekšējā uh, tirgus izveides kontekstā kļuva skaidrs, ka vajadzētu veikt saskaņošanu šajā jomā, un tieši šī iemesla dēļ pastāv Eiropas direktīva. Likumdošanas Eiropas Savienībā līmenī mērķis ir parūpēties par to, lai iekšējais tirgus varētu darboties, un darboties tā, lai varētu mm, sniegt skaidru eh, ilgtermiņa plānošanu, uh, un nu, noteiktu laika grafiku šai laika pārējai. Um, dalību valstis ieviesa mm, šo vasaras laiku, bet uh, iekšējā līmenī. Un sākumā uh, tikai Eiropas Savienības līmenī tika noteikti datumi un precīzais brīdis, kad uh, jānotiek šai pārējai. Direktīva, kas šobrīd darbojas, mm, kā jau minēju, ir eh, no 2001. gada, un tad bija 15 dalību valstis, un, un tas eh, bija darāms, lai būtu lielāka harmonizācija, jo mm, valstis jau redzēja, ka bija radušās zināmas grūtības kopīgajā tirgu, mm, atšķirību dēļ, tas bija transporta jomā, redzams šīs grūtības. Uh, Tas ir tieši ģenerāla direktorāts, kurā es strādāju, un ir nepieciešama koordinācija mm, šiem dažādajiem laika grafikiem. Un saskaņā ar direktīvu komisija uh, sagatavoja ziņojumu par uh, ietekmi, kāds ir uh, šim vasaras laikam, tas tātad bija 2007. gadā, un šis ziņojums balstījās uz informāciju uh, ko komisija ieguva konsultācijās un arī balstoties uz informāciju, kuru iesniedza dalību valstis par to, kā tās ietekmē pašreizējais režīms jeb sistēma. Vairums dalību valstu uh, veica konsultācijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem, jo īpaši, kas strādā uh, veselības, transporta, turisma, lauksaimniecības jomā. Un balstoties uz secinājumiem, šajā ziņojumā mēs varējām redzēt, ka enerģētikas jomā bija iespējams veikt ietaupījumus šo laika maiņas uh, procesu rezultātā, bet uh, šie ietaupījumi nebija lieli. Runājot par ceļu drošību, bija dažas valstis, Igaunija, Portugāla, kurā tika veikti pētījumi, un tās varēja secināt, ka nebija uh, būtiskas ietekmes vai izmaiņas, kas būtu radušās pārējais uz vasaras laiku dēļ. Veselības jomā ir bijuši pētījumi par bioritmiem, par miegu. Un, uh, tajā pašā laikā šīs izmaiņas, ja ietekme nav bijusi ļoti liela. Šīs eh, ziņojums, kas datējams ar 2007. gadu, secināja, ka eh, šī pāreja uz mm, vasaras laiku bija laba mm, tādā ziņā, ka veicināja vairāk mm, atpūtas pasākumu vakaros, bet eh, šī mm, ietaupījumi enerģētikas jomā nebija liela, bet nu, ietekme kopumā nebija nu, liela un varēja uh, paturēt uh, pašreizējos noteikumus. Pēdējā vasarā, 2014. gadā, bija cits ziņojums. Komisija pasūtīja pētījumu, lai uh, paraudzītos uz iespējamo ietekmi, kāda varētu būt iekšējam tirgum, ja nebūtu saskaņots vasaras laiks Eiropas Savienībām. Pētījumā tika aplūkoti dažādi gadījumi un se bija secinājumi tādi, ka ja nebūtu šī vienotā vasaras laika, tad varētu būt kādi administratīvi mm, izdevumi, kas saistīti ar enerģētiku, kas varētu rasties, bet svarīgi ir norādīt šajā pētījumā, ka te netika iekļauti scenāriji par to, kas notiktu, ja mēs atceltu uh, pārēju uz vasaras laiku, tātad tas neparādījās pētījumā. Un uh, MUV ģenerāla direktorāta mājaslapā jūs varat visi iepazīties ar šo pētījumu. Un balstoties uz šiem diviem pētījumiem un to, kā direktīva ir tikusi īstenota, mēs varējām secināt, ka ja mēs uh, ap apturam šo saskaņoto vasaras laika ieviešanu, būtu būtiskas grūtības ne tikai pilsoņiem, bet arī uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ es vēlētos beigt ar to, ko es jau sākumā teicu, ka direktīva ir ļoti svarīgs instruments, kas nodrošina vienotu pieeju šajā laika jomā un kas palīdz atbilstoši darboties iekšējam tirgumu. Līdz šim neviena dalībvalsts nav uh, izteikusi vēlmi atcelt vai um, beigt eh, izmantot šo pārēju uz vasaras laiku, tāpēc mēs uzskatām, ka 2001. Eh, gada direktīva joprojām ir uh, atbilstīga. Un noslēgumā es vēlos atgādināt jums, ka svētdien būs jāpagriež par vienu stundu uz priekšu pulksteņu rādītāji. Paldies! Liels paldies! Uzklausīsim vēl vienu prezentāciju un pēc tam pāriesim pie jautājumiem pa blokiem par abām prezentācijām kopā, ja piekritīsiet. Tamdēļ tagad došu vārdu mm, citam ievērojamam runātājam Brianam Lotonam. Viņš ir transporta drošības konsultants transporta pētījuma laboratorijā apvienotajā karalistē. Lotona kungs vārds tiek dot jums desmit minūtes prezentācijai. One. Thank you very much, Mr. Uh, liels paldies, eh, priekšstāja kungs. Esmu eh, Brians eh, Lotons. Um, strādāju transporta pētniecības laboratorijā, esam privāts uzņēmums, 96. gadā um, mūsu uzņēmums tika privatizēts, uh, tomēr uh, mēs mm, nedarbojamies peļņas dēļ, mēs visu uh, nopelnīto ieguldām pētniecībā. Un Mēs eh, veicam arī testēšanas darbu ar mašīnām, kā jūs to varat redzēt no mūsu prezentācijas pirmā slaida. Un sāksim ar pašu pamatu. Eh, šajā eh, kartē ir mm, Eiropas dažādās laika zonas, un tā tad saule austa austrumos un rieta rietumos. Nu jā, tātad, eh, jo tālāk esat uz rietumiem, jo mm, vēlāk mosties, un jūs to droši vien arī zināt, ka pavasarī mēs eh, pagriežam pulksteni uz priekšu, savukārt eh, rudens laikā pagriežam pulksteni atpakaļ. Un dažas interesantas lietas saistībā ar šo kārti. Islēn, Islande nemaina neveic mājiņu uz vasaras eh, laiku. Visu gadu tur laiks ir eh, vienāds. Un tad ir arī vairākas Āfrikas valstis, eh, piemēram, Tunisija, Alžīrija, kuras arī neveic pārēju uz vasaras laiku, tomēr vairums Eiropas valstu veic pārēju. Un uh, te ir runa par pārēju uz vasaras laiku, jeb DST saīsinājums. Iemesls, kāpēc mēs eh, veicam šo pārēju, ir tas, ka tādā veidā eh, vasarā eh, tiek veiksmīgāk izmantota dienas gaisma. Un šis te nosaukums dienas gaismas taupīšana ir diezgan savāds, tāpēc, ka patiesībā gaismu nav iespējams uh, Um, ietaupīt. Tomēr tas, ko mēs varam darīt, ir, mēs varam labāk izmantot laiku, kas ir mūsu rīcībā. Piemēram, šodien es uh, uh, devos projām no mājām, kad jau vairākas uh, stundas bija saules gaisma. Bet, ja Tātad es būtu sācis ja darbu agrāk, būtu iespējams veiksmīgāk izmantot dienas gaismu. Kāpēc tas ir būtiski saistībā ar drošību uz ceļiem? Eh, tāpēc, ka tad, kad ir gaisma, eh, tad eh, ir lielāka ceļu drošība un cilvēki tiek mazāk ievainot uz ceļiem dienas gaismā, nevis tumsā. Un ir skaidrs, ka šie tumšie rīti ir ļoti kaitīgi ceļu drošībai. Bet eh, ir skaidrs, eh, ka vakarpusē un vakarā ir arī daudz vairāk eh, satiksmes uz ceļiem, un efekts ir tāds, ka mainot pulksteni, nu, tātad visi nav ieguvumu, un ja mēs tātad veicam pārēju uz vasaras laiku, tad ir e, iespējams e, samazināt e, negadījumu skaitu, bet es vēlējos norādīt uz to, ka tie ir veci dati no apvienotās karalistas no 2009. gadā. Nu, tas tā tad ir informācija no citas prezentācijas. Tas ir nu, tātad negadījumu skaits katrā dienā, dienas laikā. Tātad redzat eh, negadījumu eh, skaitu un eh, konkrētos dienas laikos varat redzēt, ka ap 8-9 no rīta ir vairāk negadījumu. Mm, bet vakarā ir lielāks upurskaits un tātad vasaras laika mērķis būtu samazināt uh, negadījumu skaitu, kas ir uh, kreisajā pusē, lai būtu vispārīgs samazinājums. Un tad ir vēl vairākas eh, citas eh, lietas. Ir skaidrs, eh, ka šis efekts nav vienāds visā kontinentā, mm, jo vairāk ir virzība uz ziemeļiem, jo mazāk ieguvumu no šīs te pārējas. Tāpēc, ka ziemas laikā ir ļoti maz dienas stundu, kad ir gaisma. Un arī citās, citās citās kontinenta daļās, eh, dienvidos, eh, nav tik eh, lielu iegūmu, tāpēc, piemēram, Portugālē varbūt desmit stundas dienā, kad ir dienas gaisma. Un lielākie ieguvumi ir tad, ja atrodaties kontinenta austrumdaļā, nevis rietumu daļā. Eh, es, protams, eh, zinu vairāk par apvienoto karalisti nekā citām kontinenta daļām, es eh, tāpēc vairāk runāšu par apvienoto karalisti un tad arī pievēršos citām valstīm. Apvienotajā karalistē mēs sakām, ka ņemot vērā rīta gaismu, kāpēc mēs ne tikai tad, pagriežam rādītājus vienu stundu spriež, kāpēc mēs nevarētu visu gadu palikt vasaras laikā. Un tātad starp 68 un 71 gadu Ehm, mēs eh, palikām eh, uz eh, vasaras laika visu gadu un rezultātā par 12% samazinājās negadījumu skaits. Un Tātad eh, ir skaidrs, eh, ka eh, paliekot pie standārta laika visu gadu, ir iespējams novērst to, ka ļoti daudz cilvēki tiek ievainoti vai mirst uz ceļiem, bet, protams, ka tas nav nekāds mierinājums tiem, kuri zaudē savu dzīvību tumšajos rītos, un neviens arī nezina, uh, Eh, tātad, kurš būtu uh, izdzīvojis, nav iespējams eh, uz kādu konkrēti norādīt, sakot, kā uh, tu biji tas uh, laimīgais. Mēs tiešām nevaram identificēt uh, nevienu, uh, kura, uh, kurš uh, tika izglābs. Un, protams, ka kopš tā laika arī viss ir ļoti ievērojami mainījies. 2009. gadā Mēs to vēlreiz izpētījām un mēs skatījāmies uz tā saucamo vienoto dubulto vasaras laiku. Un mēs novērtājām, ka tas kopumā varētu novērst 80 nāvis gadījumu un 200 ievainojumu gadījumu uz ceļiem katru gadu. Bet atšķirīgos atš, valsts apgabalos tas atšķirās. Skotijā mums bija jautājums, vai vispār ir kāds ieguvums. Un Brītu salu rietumos eh, savukārt eh, bija negatīvi rezultāti. Vairāk eh, cilvēki tika nogalināti uz ceļiem. Portugālē pieturējās pie Centrāla Eiropas laika no 68. līdz 74. un no 92. līdz 96. gadam. Bet, kā es saprotu, tas nenesa nekādus ceļu drošības iegūmus, tāpēc, ka Tur jau tā ir ļoti daudz eh, gaismas visu dienu, un tas neko nepierādīja un nesniedz nekādus ieguvumus. Savukārt eh, Zviedrijā bija gan uh, kādas aizdomas par uh, to, uh, kā um, avāriju skaits uh, mainītos uh, pēc uh, pārējais uh, uz vasaras laiku. Tomēr uh, patiesībā uh, tas norādīja, uh, ka uh, nogadījums skaits nemainās. Savukārt eh, Vācijā, kad eh, tika ieviests vasaras laiks 18. gadā, domājot, eh, kā tas mm, samazinās mm, letālo negadījumu skaitu, patiesībā tas pieauga. Jo tā kā bija vairāk dienas gaismas stundu, tad cilvēki arī vairāk devās ar savām mašīnām pa ceļiem, un līdz ar to bija vairāk negadījumu. Un pavisam nesen uh, bija arī Eiropas komisijas ziņojums, uh, kas eh, veistīja, eh, ka eh, cilvēki neiebilst pret pārējais vasaras laiku katru gadu. Un tad arī lauksensības attīstības dienesta ziņojums no 95. gada, kas norādīja uz to, ka varētu būt papildus ieguvumi, jo sevišķi Lielbritānijā, ja Lielbritānija pieturētos pie Centrāla Eiropas laika visu gadu. Tomēr viņi vērtēja, ka mm, vērtējot tieši ceļu drošību, tā, tas būtu vislabākais eh, variants. Un līdz ar to rezumējot, ir skaidrs, eh, ka eh, gaišāki rīti ir labi ceļu drošībai, tomēr tumši, tomēr gaišāki vakari ir vēl labāki. Un dažās valstīs ir iespējams iet vēl tālāk. Un ir skaidrs, ka tas ir arī politisks eh, jautājums. Un līdz ar to arī esmu iekļāvies savās desmit minūtēs. Paldies! Liels paldies par šo prezentāciju. Tas bija ļoti interesanti. Un tagad tā eh, laiks ar jautājumiem. Un, protams, arī atbildēm diviem pirmajiem runātājiem. Līdz ar to um, dodam vārdu runātājiem. No sākuma vārds eh, Nīblers kundzei lūdzu. Paldies, eh, priekšstāja kungs, eh, paldies komisijas pārstāvēji, kā arī ekspertām. No sākuma vēlos teikt, ka es nāku no liels dalībvalsts un divreiz gadā Eh, cilvēki kļūst eh, ļoti aizkaitināti dēļ eh, šīs laika mājas, viņiem liekas, ka tā ir ļoti nepatīkama. Un es aizvien vairāk dzirdu lūgumus, lai mēs uzņemamies iniciatīvu un atbrīvojamies no šīs pārējas uz vasaras laiku. Komisijai ir taisnība, tas nav tikai Eiropas jautājums. būtu noderīgi, ja būtu eh, kāda vienotā tirgus koordinācija. Tomēr tas ir arī jautājums dalībvalstīm, vai eh, tām tik tiešām ir eh, nepieciešams laika mājas vai rinai. Cilvēkus kaitina šis jautājums mūsu valstī un arī citur, un es vēlētos jautāt komisijas pārstāvei, vai ir iespējams kaut ko darīt lietas labā un kāds būtu sekas, ja būtu iespējams atbrīvoties no vasaras laika. Uh, Mums tiešām būtu interesanti dzirdēt, kāds varētu būt iespējamās sekas. Un arī komentārs attiecībā uz uh, otrā runātāja teikto saistībā ar transportu. Jums mums sniedzāt uh, ļoti uh, vispārīgu prezentāciju par situāciju. Un tur bija arī empiriski dati attiecībā uz ceļu drošību. Un cik es sapratu, tad izmaiņas vilcienu grafikos ir ļoti dārgas un tas ir ļoti sarežģīti. Un, uh, tātad divreiz gadā ir pilnībā jāatjauno informācija vilcienu kustības sarakstos. Vai jums ir kādi skaitļi, cik tas eh, kopumā maksā? Un arī man ir citi jautājumi attiecībā uz nākamo eh, diskusijas sādaļu par bioritmiem. Ir ietekme uz cilvēkiem, uz dzīvniekiem. Paldies! Mums būs iespēja diskutēt par bioritmiem vēlāk. Un nākamais uh, uh, runātājs Harā uh, Roilas kungs. Paldies, priekšstāja kungs, dāmas un kungi! Es eh, ļoti priecājos, eh, ka mums beidzot ir iespējams noturēt uzklausīšanu par šo jautājumu. Eh, šī ir pirmā reize, kad Eiropas parlaments risina šo jautājumu vispār. Un pirmajā reizē, kad es aktualizēju šo jautājumu, es domāju, vai idejas, kas ir direktīvā, patiesībā tiek īstenotas. Komisijas pārstāvs par to runāja. Es eh, iesaku eh, visiem šajā telpā iepazīties ar šo ziņojumu. Tātad par to, kāda ir situācija m, mm, atšķirīgās dalībvalstīs, tas ir tāds kā kabarē, tas ir pilnīgi smieklīgi, un tas ir tiešām uzjautrinoši tomēr. Ir jāsaka, ka tas ir arī absurdi. Cilvēki saka, ka mēs nevēlamies nodarboties ar šiem jautājumiem. Līdz ar to mēs cenšamies runāt ar dalībvalstīm Tomēr eh, tās eh, pamatā atsakās atbildēt. Eh, neviens mums nav spējīgs sniegt pienācīgu atbildi, un komisija ir veikusi vēl vienu jaunu pētījumu. Mēs ar to varam iepazīties detalizēti, tomēr esmu droša, ka tas neatbilst zinātniskiem kritērijiem, jo tas ir traki, ka mēs tērējam savu naudu tādām muļķībām. kad mēs beidzot gūsim eh, patiesus eh, datus un eh, informāciju. Tas nav jautājums par uzticamību. Nepietiek ar to, ka cilvēki saka, ka mēs vēlamies kaut ko mainīt. Mums ir nepieciešami konkrēti fakti. Tagad esam kaut ko jaunu iemācījušies. Tātad, Ir iespējams, tad, kā mm, pārējus vasaras laiku izraisa vairāk negadīgumu, mums par to vajadzētu nopietni domāt. Uh, Un spēcīgākais arguments ir tas, ka mums eh, to vajadzētu harmonizēt eh, vienotajā tirgū. Tomēr es eh, domāju, ka galvenais ir tas, ka to vajadzētu darīt visā Eiropā. Nav jēgas to darīt atsevišķās valstīs. Un eh, liekas, eh, ka eh, visi saka, ka kādam ir mm, jāsāk šis process dalībvalstis rāda uz Eiropas Savienību, Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kas ir atbildīgs, ja mēs vēlamies mainīt situāciju? Kurš var pieņemt lēmumu? Kurš var uzņemties iniciatīvu? Es ļoti priecātos, ja mēs varētu dzirdēt precīzi informāciju. Kurš tik tiešām var uzņemties iniciatīvu? Man arī īpaši nepārsteidz tas, ka dalībvalstis nav aktualizējušas ideju, jo tas ir papildus eh, slokstām. Un vēl viens jautājums. Un tad būs eh, pirmais eh, atbilžu bloks, un tad turpināsim ar citiem jautājumiem. Nākamais jautājums Zdekovska kungs. Dāmas un kungi, paldies! Uzena pūģē Eiropas. Liels paldies par to, ka aktualizējāt šo jautājumu Eiropas parlamentā. Šeit ir ļoti svarīgi cilvēki, uh, kuri ir eh, ļoti entuziastiski noskaņot saistībā ar šo jautājumu. Ir svarīgi diskutēt eh, šādus būtiskus jautājumus, kas ir aktuāli pilsoņiem. Es eh, esmu risinājis šos jautājumus jau sešus gadus, un šo sešu gadu laikā esmu arī saņēmis simtiem vēstuļu. Esmu iepazinies ar desmitiem dažādu pētījumu par šo jautājumu, un es nekritizēšu Eiropas komisijas direktīvu un es arī nekritizēšu kādus pētījumus, tomēr es vēlos eh, pieminēt eh, pētījumus, kas iepriekš netika minēti. 2008. gadā tika publicēts eh, pētījums. Un balsoties uz šī pētījuma datiem, uh, bija 6 līdz 10 procenti eh, procentu uh, sirds tātad, slimību infarkta gadījumu pieaugums. Un vēl viens eh, pētījums Science Daily izdevumā parādīja, ka cilvēki mm, nereaģē uz laika izmaiņām, bet eh, citi pētījumi norāda uz eh, to, eh, kā pārēja no vasaras uz ziemas laiku kaitē cilvēkiem. Un mans jautājums ir šāds. Vai mēs Eiropas Savienībā reaģēsim uz šiem pētījumiem? 2008. gada pētījums Austrālijā par bioritmiem Balsoties uz uh, 90, uh, 1971. gada pētījumiem, tas uh, liecina, eh, ka nedēļā, kas uh, seko pēc uh, pārējais no ziemas uz vasaras laiku, ir pieaugums uh, pašnāvību uh, skaitā. No 5 līdz 7 procentiem. Un vēl viens jautājums ir saistīts ar uh, ceļu negadījumiem. Transfers jau iepriekš tika minēts. Mans jautājums būtu šāds. Kā mēs reaģēsim uz šo pētījumu rezultātiem, kas ir arī publicēts Sleepy Medicine izdevumā? Jo uh, ir skaidrs, ka negadījumu skaits eh, palielinās par 8% pēc pārējas, savukārt eh, Zviedrijas pētījums liecina par 11% pieaugumu ceļu negadījumu skaitā. Varētu uh, būt, ka ir tā, kā jūs teicāt, ka nav iespējams uh, pierādīt to, uh, vai gaisma vai tumsa kaut ko ietekmē. Piemēram, velosipēdu sadursmēs tomēr ir būtiski noteikta kādu modeli, kas ir pamatā šiem te negadījumiem, un ja katru gadu ir šāds pieaugums tātad cilvēku skaitā, kas cieš negadījumies, tas eh, nozīmē, eh, ka ir reāls skaidrs, ka vajadzētu rīkoties. To answer the questions in their competence. Madam, you have the first floor. Liels paldies par jūsu jautājumiem. Uh, Jā, protams, tas ir tāds kaismīgs jautājums. Un katru reizi, kad mēs runājam par vasaras laiku, tiek saņemtas sūdzības no pilsoņiem, mēs arī līdzīgas sūdzības dzirdam no saviem paziņām un ģimenes locekļiem. Bet ja mēs runājam par komisiju kā iestādi, kam būtu jārisina jautājumi saistībā ar iekšējā tirgus harmonizācijas problēmām, Diemžēl pašlaik mēs varam teikt, pirmkārt tā tad mums būtu jājautā, vai vispār atcelsim šo direktīvu vai nē, jo to ir iespējams izdarīt. Un ja to atceļam, ko darīsim, ja viena vai otra dalība valsts nolem paturēt šo pārēju uz citu laiku? Tad mēs atgriežamies pagātnē. nu tad risinājums varētu būt tāds, ka balstoties uz iekšējo tirgu, mēs varētu aizliegt dalībvalstīm pāriet no viena laika uz otru. Nu, vismaz līdz šim brīdim komisija nav saņēmusi nekādus pieprasījumus no dalībvalstīm, kā jau to norādīju. Un, ja runājam par sūdzībām, tad šo sūdzību skaits nav simtos un tūkstošos, bet dažas, apmēram ap laika maiņas uh, brīdi, varbūt no vienas vai divām asociācijām vai no pilsoņiem, uzņēmums tas īpaši nekādā ziņā netraucē, varbūt pat pretēji. Viņi vēlas skaidri ilgtermiņā plānot, kad, kurā brīdī kaut kas mainīsies, ja vispār mainīsies Nu, ja mēs kā komisija runājam par kaut kādu iniciatīvu, tad īsti nezinu, ko mēs šeit varētu prognozēt, kas notiks. Vai dalībvaltis eh, piekritīs vai nē, vai parlaments piekritīs vienosies vai nē. Kā jau norādīju iepriekš, runājot par komisiju kā institūciju, diemžēl mums nav nekādas plašas manevrēšanas iespējas jo jāsaka, ka šis lēmums, protams, par pāreju uz laiku ir katras dalībvalsts kompetencē un tikai. Liels paldies! Tā tad bija konkrēti jautājumi par dzelzceļa grafikiem un uh, grafiku izmaiņu izmaksām. Diemžēl uz to es nevaru atbildēt. Runājot par zinātnisko izpratni, es pilnīgi tam piekrītu šiem komentāriem. Tātad, jo, protams, ir ļoti skaidri un saprotam viss tad, kad mums ir skaidri skaitļi priekšā. Un tas saistās arī ar trešo jautājumu par eh, negadījumu skaita pieaugumu rudenī un samazinājumu vasarā. Mēs uzskatām, ka šis palielinājums un samazinājums notikt jebkurā gadījumā Iespējams, ka daži no negadījumiem ir saistīti ar laika maiņu, bet uh, daudzi no tiem būs noteikti saistīti ar gada laiku maiņu. Un ļoti bieži cilvēkiem ir tendence teikt, ka tas viss ir tikai pateicoties tam, ka tika mainīts laiks. Jā, daži šādi gadījumi ir, bet nu ne visi. Nu, tas būtu arī viss, ko es varētu atbildēt uz iepriekšējā raundā uzdotajiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uzklausīsim citus jautājumus. Bekara kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ekspertiem, paldies arī komisijai. Mums bija ļoti interesanti informācija, tā, ko mēs saņēmām. Es gribēju šeit varbūt skaidrot situāciju. Manuprāt, komisija ir atbildīga par iniciatīvas piedāvāšanu Nu, kā tas tālāk notiek likumdošanas ziņā, tas jau ir nākošais solis, jo komisijai ir šī te iniciatīvas atbildība, ja mēs runājam par iestāžu kompetenci. Nu, tas ir svarīgi. Tāpat kā kolēģi, es gribēju norādīt, ka nav ilgtermiņa zinātniski pamatotu pētījumu par šo jautājumu. Nav tā tad šādu ziņu un informācijas. Protams, mēs varam runāt par nāvju skaitu, par negadījumu skaitu. Bet mums ir nepieciešams kaut kas plašāks. Mēs zinām, ka, piemēram, skolēni un eh, pensionāri saskarās ar nopietnām problēmām, un šos pētījums izvērtējumā, diemžēl, neiekļāva kas attiec uz uzņēmumiem. Ja tiktu atcelta pārēj uz vasaras laiku, es nedomāju, ka tur rastos kādas papildus izmaksas. Viņi noteikti viegli pielāgotos, bez kādām lielām papildu izmaksām. Mums šeit būtu jārunā nevis par vasaras laiku kā tādu, bet vispār par laika maiņu. Un tad varbūt vēlāk kāds varētu izteikties par pārejas uz vasaras laiku atbalstu. Es gan nezinu, kāpēc un ar kādu pamatojumu, bet kāpēc mums vispār būtu laiks jāmaina? Ja mums nav nekādu energoizmaksu ietaupījumu, ja mums ir lielāks izmaksas citās jomās, un bez tam nav nekādu ieguvumu arī transporta nozarei. Mums būtu jārisina visi šie jautājumi, bet ja tam nav laika, tad mums varbūt vēl papildus gads jāņem un, un jālem par šīm lietām. Jo tas varētu risināt cilvēku bažas un ietaupīt miljardus eiro. Līzes kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Paldies trīs komitejām par to, ka organizēju šo uzklausīšanu. Kā tautas partijas koordinators, es arī noteikti vēlējos, lai Nodarbinātības un sabiedrības veselības komiteja piedalītos šādā pasākumā, bet, diemžēl, kolēģi mani neatbalstīja. Es uzskatu, ka šis ir ļoti nopietns pasākums. Es atbalstu to, ko kolēģi jau teica. Un turpinot viņu iesākto, vēlējos norādīt, ka jau vairākas reizes dzirdējām, ka dalībvalstis nav lūgušas atcelt vasaras laiku. Bet tas nav svarīgi, jo viena dalībvalsts viena pati neko nemainītu. Mums ir nepieciešams risinājums Eiropas līmenī. Ja parlaments sagatavotu pašiniciatīvas ziņojumu un aicinātu komisiju nāklajā ar priekšlikumu atcelt, vasar, atcelt vasaras, vasaras laiku, vai tas palīdzētu? Komisija ir pietiekuši radoša. Un ja komisija kādreiz ir vēlējusies atrast tiesisko pamatojumu kaut kam tādu, to ir arī vienmēr veiksmīgi izdarījusi. Varbūt arī šeit varētu līdzīgi rīkoties, jo mums ir jāņem vērā, ka mums ir nepieciešama atbild ņemot vērā parlamenta un komisijas attiecības. Hautals kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju atbalstīt gandrīz visu, ko teica citi kolēģi. kas attiecas uz to, ko teica eksperts par satiksmes drošību, gribēju norādīt, ka man liekas, ka mēs dzirdējām, ka pārejas uz vasaras laiku ietekme, varētu tā teikt, ir nevienmērīga dažādās Eiropas valstīs. Nu, jāsaka, mēs noteikti ciešam no tumšajiem vakariem novembrī, un jūs noteikti darītu tāpat, ja ierastos pie mums si Somijā Piemēram, Somijā decembrī gandrīz gaismas nemaz nav. Otkārt, jūs ļoti labi paskaidrojāt, ka dažkārt sekas nonāk pretrunā viens ar otru. Jā, protams, gaiši vakari ir e, labi satiksmes drošībai, bet šādos vakaros cilvēki vēlas vairāk kaut kur doties un atkal ir vairāk negadījumu. Kāds tad šeit varētu būt rezultāts? Tas, ko dzirdējām no komisijas, ir pilnīgi pretrunā ar Junkera komisijas eh, likumdošanas garu. Timermans kungs vienmēr ir norādījis, parādiet, ka direktīvām ir pievienotā vērtība. Vai šai direktīvai ir tāda? Man par to ir lielas bažas. Manuprāt, tas pilnīgi atbilstu komisijas likumdošanas filozofijai atcelt šo direktīvu kā labu piemēru likumdošanas pārskatīšanas programmā. Un, ja man kāds būtu jautājis pēc pagājušās vasaras vēlēšanām, kas tad būtu pirmais kandidāts šādai pārskatīšanai, noteikti šī direktīva. Facebookā noteikti e, komisija neseņem e, patīk e, atzīmes kā cilvēki, bet man šis priekšlikums saņem tūkstots plusiņu jeb atbalstu. Jūs norādījāt, ka uzņēmumi vēlas plānot ilgtermiņā, vai tas nozīmē, ka jūs vispār nekādus priekšlikumus likumdošanā nepiedāvāsiet? Diez vai? Es arī uzskatu, ka komisijai ir iniciatīvas tiesības, bet, kā Līzes kungs norādīja, mēs varētu kā parlaments palīdzēt komisijai. Mums arī ir neformālas iniciatīvas tiesības, izmantojot uh, deputātu vairākumu. Nu, mēs pārstāvam cilvēkus, kurus traucē šāda pāreja. Jā, Bekara kungs eh, visu nu, norādīja pareizi. Es pat vairs pulksteni nepārgriežu, jo man liekas, ka marts iestāsies pavisam drīz pēc novembra un otrādi. Kāpēc tad vispār kaut ko pulkstenī mainīt? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, beigsim šo uh, jautājumu raundu un dosim vārdu ekspertiem. Komisija pirmā lūdzu. Jā, varbūt man jāatvainojas, es kaut kā nepareizi izteicos, bet nekad neesmu norādījusi, ka komisijai nav iniciatīvas tiesības. Uh, bet e, jāsaka, skaidri tika norādīts, ka arī parlaments šeit var piedalīties, un tas ir ļoti labs veids, kā palīdzēt komisijai virzīties uz priekšu, kā jau norādīju iepriekš. Līdz šim neesam no dalību valstīm neko saņēmušas, tāpēc mēs nevaram piedāvāt izmaiņas. Es jau pieminēju trīs iespējamos risinājumus. Uh, Bet pirms mēs nākam klajā ar kādiem priekšlikumiem, mums ir jāveic ietekmes izvērtējums. Jāpiedāvā pamatoti skaitļi, nevis tādi skaitļi, kā jūs norādījāt, kas nav īpaši ticami, pilnīgi un tam līdzīgi. Nu, tad runājot par labākas likumdošanas ietvaru, jebkas, ko mēs varētu darīt šajā ziņā, vai nu piedāvāt jaunu priekšlikumu, vai celt veco, atceroties eh, arī, protams, to, ko es teicu, kā atceļot, mums būs eh, attiecīgas sekas. Pat ja tikai dažas dalībvalstis no 28 valstīm joprojām izlems pāriet uz vasaras laiku, eh, es nepavisam nesmu pārliecināta, ka uzņēmumi par to nesūdzēsies jo tas varētu radīt kādas nevēlamas sekas. Es nenoliedzu, ka mums ir iniciatīvas tiesības, bet līdz šim uh, saņemtā informācija mūs nekā nevirza šajā virzienā, bet es aicinu parlamentu ne tikai nāk klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu, bet arī varbūt veikt pētījums, lai palīdzētu mums, lai atrastu labu veidu, kā virzīties uz priekšu, mainīt, nemainīt, un kādos veidos un kādās nozarēs. Manuprāt, tā būtu ļoti laba iniciatīva mūsu pilsoņiem. Komisija nepiedāvā rīkoties tuvāko simts gadu laikā. Tā nav. Mums ir jāpiedāvā visi piedāvājumi, tātad tikai balstoties uz labākas likumdošanas pamatiem. Atgriežoties varbūt galvenokārt pie pēdējā komentāra, jā, tas ir ļoti svarīgi. Šis, šī ietekme nav vienlīdzīga Eiropā. Daži cilvēki iegūst, citi nē, bet ja runājam par satiksmes drošību, mausuprāt, ir kopumā ieguvumi pārējai uz citu laiku, jo tiek samazināts nāvju skaits. Bet tā varbūt ir tāda modelēšana, nevis e, skaidri skaitļi, un varētu būt arī nevēlami papildus efekti, kā jūs pieminējāt. Jo cilvēkiem, tad, kad, protams, ir gaišs šārā, ir lielāka vēlme kaut kur doties. Diez vai ir tā, ka mēs vēlamies, lai visi pa nakti neguļo, tad ir mazāk negadījumu. Tātad mums ir jāatrod tas labākais līdzsvers, lai panāktu labāko rezultātu. Nu, bet ja mēs runājam tikai par ceļu drošību, satiksmes drošību, manuprāt, šeit vairāk būtu jādomā par politisku lēmumu, jo dažiem cilvēkiem būs kaut kas jāzaudē citu labā. Uh, ja varbūt jums kā parlamentāriešiem vēl, ir vēlmi saglabāt šīs laika atšķirības, nu ir skaidrs, ka noteikti kādam kaut kas būs jāzaudē, un tas nebūtu nav patīkams lēmums. Paldies. Kaufmanas kundze, eh, tātad šajā blokā divi jautājumi. Paldies, priekšstādētāji. Atšķirībā no dažiem citiem runātājiem, man ir patiešām reāli jautājumi. Te jau nav tā, ka mēs izlemjam, kas ir labi un kas ir slikti, šī ir uzklausīšana. Man ir jautājums kolēģim no Lielbritānijas. Mani pārsteidza saikne starp ceļu negadījumu skaitu un laika izmaiņām. Es gribēju jautāt, vai tā, tā ir zinātniski pamatota saikne, jo negadījums izraisa dažādi faktori, piemēram, tehniskais stāvoklis, eh, autovadītāja, fiziskais stāvoklis, piemēram, autovadītājs lietojas alkoholu, ja varbūt netiek ievērot ceļu satiksmes noteikumu un tam līdzīgi. ja paskatāmies uz to, cik automašīnu ir uz ceļiem, jāsaka, šis skaitlis pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis, tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka tad, kad ir ļoti daudz satiksmes līdzekļu uz ceļiem, tad ir ļoti daudz arī negadījumu. Un iespējams, ka tas vispār nav saistīts ar laika pārmaiņu, varbūt, ka tur ir citi faktori – Vai jūs varētu varbūt vairāk pastāstīt par citu faktoru ietekmi, vai ir tieša saikne starp eh, ceļu satiksmes negadījumu skaitu vai nāvju skaitu uz ceļiem un laika izmaiņām? Paldies! Šoidrovas kundze kā pēdējā jautātāja. Paldies! Šeit mums ir daudz dažādu komentāru. Jāsaka, ka es vairāk tiecos pievienoties tiem, kas aicina komisiju veikt pētījumu un aicina klajā ar secinājumiem par to, kāda ietekme būtu uh, laika maiņas atcelšanai. Un daži kolēģi nemaz nesaprot, cik plašu atbalstu varbūt viņi varētu šeit gūt. Ir daudzi kolēģi no dažādām partijām, kas atbalsta šo ideju, jo tā pieeja, jeb doma ir tāda, ka jāvienkāršo situācija un jāpārtrauc šī nevajadzīgā laika maiņa. Man liekas, ka tas ir tehnisks jautājums. Mums vajadzētu tehnokrātiski, bez emocijām tam pieiet un noskaidrot, kāda ietekme būtu laika maiņas atcelšanai. Ir skaidrs, ka, protams, dalība valstis būs jāpārliecina, parlamentam būtu jāpiekrīt. Manuprāt, komisija ir sapratusi, ka iniciatīva ir, idejas tiek uzklausītas un paustas. Esmu gatava arī sagatavot rakstisku jautājumu komisijai, aicinot komisiju publicēt ietekmes izvērtējumu un, ja nepieciešams, arī grozīt direktīvu. Manuprāt, Eiropas parlamentam ir nozīmīga loma spēlējama, jo mēs uzklausam to, ko saka vēlētāji. Un es gribēju pateikties tiem, kas atbalsta šo iniciatīvu, īpaši arī Šilārs kundze no Čehijas. Lūdzu, tagad koment komentāriem un atbildēm uh, laiks komisijai just uh, uh, cancelling uh, what would. Jā, tā tad uh, par šiem ietekmi komisija noteikti vajadzētu veikt šādu pētījumu, parlaments arī to varētu darīt. Un uh, tad jūs uh, varētu redzēt, ka mm, to varētu veikt jaunais uh, ietekmes novērtējuma birojs, uh, bet uh, joprojām paliek jautājums par budžeta līdzekļiem un uh, Junkera uh, komisijas prioritātēm, un uh, šobrīd šie jautājumi nav prioritāšu sarakstā, bet um, viena no mūsu līdzlikuma lēmēja lūgumiem, um, budžeta autoritātēm, nu viss ir iespējams. Jā, mm, tagad atbildot uz pirmo jautājumu. Mm, gandrīz visi negadījumi ir saistīti ar vairāku apstākļu sakritību, vai nu ir transporta līdzekļu defekts, vai mm, gaismas trūkums, vai arī um, citi apstākļi. Nu, un parasti vienkārši ir tas, tā ir šo apstākļu sakratība. Mēs nevaram teikt, ka šis konkrētais negadījums notika mm, gaismas trūkuma dēļ un ka tas nebūtu noticis, ja būtu vairāk gaismas. Un mēs nevaram katru šo gadījumu individuāli skatīt, bet mēs varam redzēt tendenci, ka pieaug negadījumu skaits. Tajā pašā laikā, piemēram, mēs varam salīdzināt gadījumus, kad ir mm, tumšāka vai gaišāka. Uh, situāciju, un daudzos individuālos gadījumos varētu arī nenovērst šo negadījumu, bet skaitļu izteiksmē tomēr mēs redzam šīs atšķirības, un ir dažādi zinātniskie pētījumi, ir šie, mēs runājam par satiksmes plūsmām un uz šo negadījumu skaitu uz noceļu, nobraukto kilometru, un tad nevar tikai skatīt šo uh, negadījumu skaitu, ir jāskatās uh, kop, kopumā. Un runājot par mm, šo negadījumu skaitu, par to, vai ir vairāk tumšākās stundās vai gaišākās, nu, mēs to nevaram ņemt vērā pat salīdzinot ar gadiem. Un ir mm, tāds viedoklis, ka praktiski uh, vienmēr ir šis samazinājums, tāpēc, ka ir e, šīs laika maiņa un, mm, un šīs negadījuma skaits nesamazinās, ja nav šīs laika maiņas. Ceru, ka atbildēs jautājumu. Paldies! Tādā gadījumā būsim noslēguši pirmo e, bloku ar viedokļu apmaiņu. Un paldies viesiem par e, optimistisko ziņu un to, ka mums ir uh, Mm, spēcīgi sabiedrotie Eiropas komisijā, eh, komisāra Bienkovska, kas ir atbildīgā par iekšējo tirgu, man teica, ka viņa ļoti uh, stingri atbalsta pārejas uz vasaras laiku atcelšanu. Liels paldies visiem, un tagad mēs pievērsamies otrajai uzklausīšanas daļai. Uh, dosim vārdu Martai profesorai Martai Mērovai no mm, Ludviga Maksimilāna Universitātes Minhenē no Medicīnas psiholoģijas institūta. Svobodas kungs, Buzika kungs, Kramer kungs, eh, dāmas un kungi parlamenta locekļi. Liels paldies par uzaicinājumu šodien uzstāties un piedalīties svarīgajā diskusijā par vasaras laiku. Uh, Jūs esat dzirdējuši par eh, satiksmi, turismu, ekonomiku, bet eh, turpmākajā laikā es jums pastāstīšu par eh, zinātnieku pieeju šajā jautājumā. Kā jau tika minēts, mans vārds ir Marta Mērova, es strādāju medicīniskās psiholoģijas departamentā Ludviga Maksimiliana Universitātā Minhenē. Un es, es šeit vairāk pārstāvu savu nozaru, kas ir chronobioloģija. Un Mm, te stimuls nāk no mana kolēģa Tila Roenburga, kurš arī strādā medicīnas psiholoģijas departamentā Mīnhenē. Uh, lai uh, ātrāk jūs uh, iesaistītu šīs tēmas apspriedēs, aicinātu jūs apstāties uz brīdi un padomāt mm, par tiem, ar kuriem kopā dzīvojat, jo īpaši tad, kad mm, citi guļ un to sakarību starp jūsu gulēšanas laiku. Vairums no jums atzīst, ka citi jūsu mājasaimniecībā dodas gulēt vēlāk vai ātrāk nekā jūs. Eh, ja, jaunieši vēlāk dodas gulēt, jaunāki bērni atkal agrāk un pat arī pieaugušajiem katram ir savs iecienītājs mm, laika sprīdis, kad eh, doties pie miera. Un, ja jūs par to padomāsiet, tad jūs sapratīsiet, ka šis iecienītais laika, vār, laika brīdis nemaz nav tā, tāds iecienīts, jo e, tā nav izvēle, bet e, bioloģiskā pulksteņa noteikts brīdis, kas ir ieprogrammēts jūsu gēnos. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, otrais punkts. Te mēs šis gulēšanas brīdis ir īstenībā aizberga redzamā daļa, un šie, mm, šīs lietas ļoti saistās ar gēnu aktivizēšanos, hormonu regulāciju, iz, uzvedību, kognitīvajām spēlē, spējām, mm, performansi, un tas, un, un doma ir optimizēt eh, vielmaiņu, kardiovaskulāro mm, darbību, imunās sistēmas un tā tālāk, tā lai tas varētu darboties vislabāk vienā noteiktā dienas brīdī. Un trešais koncepts ir tas, ka šie mm, cirkādiskais pulkstenis saņem signālus no vides un mm, atkarībā no gaismas un tumsas. Un gaismas ietekme uz bioloģisko pulksteni ir tik spēcīga, ka jūs dzīvojat austrumdaļā laika zonā, tad jūs mm, pamostaties nedaudz agrāk, ja skatāmies uz vietējo laiku, jo saule mm, lec ātrāk un ietekme, šis gaismas ietekmes bioloģisko pulksteni ir tik spēcīga, ka mazā gaismas eh, dienā un vairāk eh, vai vairāk gaismas naktī, jūs padara par vēlāka kronotipa pārstāvi. Un šīs gaismas ietekmes bioloģisko pulkseni ir tik spēcīga, ka ir e, iespējams e, pāriet un kļūt par vēlāku kronotipu. Ja jūsu šis pulkstenis e, ietekmē jūsu sociālo uzvedību un jums noteikti būs nepieciešams arī modinātājs. Un uh, Ronenberga kungs, profesors, ir izveidojis tādu datubāzi, kas rāda, ka 80% iedzīvotāji izmanto modinātāju darba dienās. Šis skaitlis iespējams ir tik augsts, jo te ir sasaistītas sabiedriskie pienākumi, proti ir uh, nepieciešams, lai uh, agra celšanās, lai tad ir šī vīde, kurā nav daudz gaismas, un uh, tas atkal nozīmē, ka uh, ir šī pārnese uz vēlāku laiku, un tad vēl ir arī vasaras laiks, kas uh, šo sociālo pulksteni pārnes sundu ātrāk. Kas tad notiek, ja tiek lietots modinātāja pulkstenis? Tas noz... mēs īstenībā redzam, ka mēs um, krietni vēlāk ceļamies brīvajās dienās un nedaudz ātrāk aizmiegam uh, Mm, pirms darba dienām. Mēs esam pamodušies un aktīvi. Tad, kad uh, mūsu iekšējais pulkstenis uh, mums grib likt gulēt, un um, attiecībā uz šo laika nobīdi, jeb aklimatizāšanos, kas arī saistās, un nu, te ir, mēs to gandrīz varam salīdzināt ar šo sociālo pulksteni, kas, kas mums liek celties agri, lai dotos uz darbu vai skolu. Un, Šķiet, ka nevarētu būt nopietnas problēmas, ja, piemēram, šis eh, laika nobīde notiek šādu un tādu, bet šī sociālā nobīde savukārt eh, gan var atstāt ietekmi un daži. Daž, dažas eh, situācijas saistās ar īsāku laiku gulēšanai, un tād līdz ar to mm, cilvēks tik aktīvi nedarbojās, nespēja skaidri spriest, uh, personības izmaiņas, mazāk eh, empātija. Citas ietekmes saistās ar mm, šo pārāvumu bioloģiskajā pulksnī, kas saistās ar gulēšanu Nu, par to, ka aktivitāte notiek nepareizajā laikā, sociālās laika nobīdes saistās arī ar nikotīna, atkarību, alkoholu un kofeīna patērēšanu. Tāpat jāmin pārmērīgs svars, vilmaiņas slimības, depresija, visas šīs lielās 21. gadsimta problēmas. Kad mēs redzam šais miedarbības um, un saistības, te redzam arī arvien lielāka saistība ar patoloģijām un uh, uzvedību, kuras rāda mm, tieši šī sociālā nobīde. Un jo vairāk ir sociālā nobīde, jo vairāk ir liekā svāra. Un mm, šī informācija ļauj saprast la, vasaras laika ietekmi uz veselību. Un mm, te ir tātad šī. Um, mm, izmaiņas par vienu stundu, un savukārt rudenī atpakaļ pavē, mm, pagriežam pulkstenim. Uh, gaismas ietekmes bioloģisko pulksteni ir tik spēcīga, ka eh, tepat ne, netiek iesaistīts sociālais laiks. Un eh, vasaras laikā mēs vienkārši ejam uz darbu ātrāk. Mm, nu, ja mēs salīdzinām ar bioloģisko eh, pulksteni, un ar, ar vien lielāka nobīde ir divas um, ietekmju grupas saistībā ar šo vasaras laiku ir vairāk um, Mm, um, sirdstrieku un negadījumu pirmajās dienās pēc laika maiņas, un tāpat ir arī ši, tas, ka ir lielāka sociālā laika nobīde, vairāk cigarešu līdz ar to tiek smēķēts, vairāk alkohola lietots, vairāk liekas var, vairāk uh, diabēta, vairāk depresijas un. Un te uh, ir lielākas izmaiņas veselības aprūpē un mazāka produktivitāte viena, mm, viens procents no eh, nacionālā koprodukta. Eh, līdz ar to tiek zaudēti, un tas atbilst 131 eh, miljardam eiro gadā. Un aizvirzoties prom no vasaras laika un samazinot šo sociālo nobīdi, noteikti varētu samazināt šos mm, skaitļus. Un, Tas varbūt liekas uzpūsti tā runāt, bet īstenībā mēs pietiekam nenovērtējam šo sociālās nobīdes ietekmi, jo īpaši uh, E, jauniešiem, kuri ir šie atbilst šim vēlākā vakarstundu chronotipiem, un ir arī šīs attīstības izmaiņas, jo te ļoti svarīgi e, skatīt e, to, kāda nozīme tam būs vēlāk, un pētījumi rāda, ka ir sliktāki rezultāti, ja šiem chronotipiem, e, ja eksāmenos, ja e, pārbaudījums notiek no rīta, nevis vēlāk. Un tāpat arī ir jautājums par to, kā mēs atlasām savu darba, mm, darba spēku, tos, kur ies uz universitātes, tie, tie, kuri darīs citu darbu. Tas daļai ir balstās uz chronotipu, un mēs zinām, ka šis vasaras laiks palielina šo mm, sociālo sabiedrisko nobīdi, un tas e, līdz ar to samazina veselību un mm, spēju uh, Un, um, protams, te ir uh, jautājums par to, kā mēs uh, rīkosimies, un mēs uh, kā zinātnieki uzskatām, ka vajadzētu risināt šos jautājumus, to starp arī ir jāpalielina dienas gaismas klātbūtne mūsu mm, vidē, un viss tas samazinās sociālo nobīdi un mm, Eiropas iedzīvotāju vidū. Uh, Liels paldies! Tagad uzklausīsim otro runātāju šajā prezentāciju blokā. Uzklausīsim Werneru Fanderbruaneru, kurš ir no pētījumu grupas valdības un pārvaldības un tiesību jomā no nu, Antverpenes universitātes. Invitation. Eiropas parlamenta deputāti, paldies eh, par eh, šo ielūgumu šeit uzstāties. Es vēlētos norādīt uz eh, četriem aspektiem vasaras laika direktīvā. Es vēlētos runāt eh, par eh, ietekmes eh, novērtēšanas instrumentu un citiem aspektiem. Pirmā lieta, tātad juridiskais pamats un 2000. gada paskaidrojuma memorandā iekļautais teksts. Tur ir pausti tātad proporcionātās subsidētas principi un es runāšu arī par 2007. gadā pieņemto attiecībā uz ievadvārdiem. Tātad Ir skaidrs, eh, ka eh, komisijas eh, ietekmes novērtējums mērķē uz tos, lai būtu līdzsvarota likumu pieņemšana, un šajos ziņojumos ir informācija, kas ir nepieciešama, lai Eiropas Savienība varētu racionāli rīkoties, un tas nozīmē arī Eiropas Savienības tiesas novērtējumu. Tiesa var novērtēt sniegt eh, ļoti eh, sarežģītu eh, novērtējumu, kaut arī ir skaidrs, ka tiesa dod likumdevējiem ļoti plašu rīcības brīvību. Ietekmes novērtējumi ir galvenais instruments, ar kuru palīdzību insultāts institūcijas var pierādīt savu atbilstību subsidētāts principiem un attiecībā uz šo te ietekmes novērtējumu ir skaidrs, ka ir jāpamato juridiskais eh, pamats, eh, kā arī uh, atbilstības subsidētas un proporcionātas principiem. Uh, juridiskais pamats direktīvai 2084 uh, ir 114 Eiropas Savienības līguma pants, un kas ļauj Eiropas Savienībai pieņemt mērus drīzāk direktīvas, kura mērķis ir harmonizēt nacionālos eh, pasākumus, eh, lai uzlabotu iekšējo eh, tirgu, kāds ir noteikts 28. pāntā. Eiropas Savienības tiesa ir ierobežojuši šo tiesību aktu pieņemšanu. No sākuma tad nav īpašas nosacījumu līgumos. Otrkārt, šiem pasākumiem ir jāuzlabo iekšējā tirgus uzlabošana Un eh, treškārt, eh, šiem uzlabojumiem eh, ir jābūt saistītiem ar to, kā tiek novērsta konkurences kropļošana vai arī tiek novērsta kādi iespējami nākotnes šķēršļi. Un uh, Vodafone uh, uh, lietā tiesa rezumēja, uh, ka pieņemto mēru mērķis, balstoties uz 95. pantu, ir uzlabot apstākļus iekšējā tirgus funkcionēšanā savukārt eh, dažādas atšķirības eh, nacionālos eh, noteikumos, kā arī dažādi pārkāpumi, to konstatēšana nav pietiekama, lai konstatētu 95. panta izvēli kā juridisko pamatu un ir norādes uz dažādiem nacionālajiem noteikumiem, kas var ierobežot brīvības un kam var būt ietekme uz konkurences kropļošanu. Un uh, tiesas noteikti indikātori, tātad eh, tieši iespējams uz iekšējo tirgu, to nav vienkārši interpretēt. Un tur ir iespējams veidot eh, analoģiju uh, ar Vācijas federālo sistēmu, kur uh, līdzīgi indikātori tika noteikti, uh, lai būtu uh, iespējams noteikt uh, nepieciešamos uh, prasības, uh, tātad uh, rīkoties federālā uh, līmenī. Uh, Uh, un uh, tika, uh, ai, tika sagaidīts arī, tad, kāda būs rīcība attiecībā uz negatīvām sekām. Un tātad būtiskākās prasības ir skaidrība, dažādu elementu iekļaušana un un nebūtisko elementu izslēgšana, kā arī metodiska konsekvence. Un būtiskākais, ja mēs vēlkam šādas analoģijas, Eh, ir, eh, ka ir eh, nepieciešams paskaidrošais memorāns, un vasaras laika direktīvas gadījumā memorāns ļoti lielā mērā mm, paļaujās uz to, kā tad, tad, ir atbalsts vasaras laikām, un balsoties uz konsultāciju procesa iznākumiem, tādā veidā ir izdevies arī atbalstīt tiesas lēmumu. Tomēr uh, 2000. Eh, gada paskaidrojuma memorāns, jo sevišķi jautājums eh, par iekšā tirgus uzlabošanu, eh, tās netiek, tas nav piemērots, lai izmantotu šo juridisko pamatu. Tad, kas attiecās uz proporcionalitāti, pienākums ievērot procentāciju eh, principi, principu, eh, balstās uz trīs eh, punktiem. Tātad ir šo te pasākumu apjoms, to daba, kā arī dažādas izmaksas. Un tātad šajā gadījumā forma ir regula, Un eh, tas ir eh, vis, eh, tā, tāds pasākums, kas vismazāk iejaucās, kā jau es iepriekš minēju. Un proporcionālitāte ir tās kā katalizators likumdošanai, kas balstās uz pierādījumiem, tomēr ir skaidrs, ka pienākumi, kas ir līdz šim iesniegti, nav pietiekami pārliecinoši. Komisija balstās uz ziņojumu, kura pamatā ir dažādi pētījumi un e, šī konsultējošā ziņojuma e, rezultāti nav izšķiroši. Piemēram, attiecībā uz lauksaimniecību ir skaidrs, ka nevar vilkt e, skaidrs, paralēli skaidrs secinājumus, un šķiet, ka nav iespējams tātad tiešām nonākt pie skaidriem secinājumiem. Savukārt, vasaras laika direktīvas ietekme uz ceļu satiksmes drošību ļoti saržģīs jautājums. Un eh, šķiet, eh, ka eh, atpūta turismas un transports ir galvenie virzītāji spēki šajā likumdošanas procesā, tomēr, kas attiecās uz transportu, tad detalizēts novērtējums balstījās uz 96. gadā paveikto, un tiesa arī liek iesniegt konkrētus datus gadījumos, kad ir apsūdzības par Eiropas Savienības normu pārkāpumiem. Ir būtiski, lai dati būtu uh, pamatoti un uzticami. Un uh, visi, uh, un ja gadījumā, uh, ja uh, pierādījumi ir nepiekritīkami, tad uh, tiesai ir aktīvi jārīkojas. Un ir jāveic arī sagatavošanas darbs šajā gadījumā, tās netika darīts. Un pamatojums attiecībā uz subsidaritāti e, ir noteikts 5. E, pāntā un ir nepieciešama Eiropas e, Savienības darbības pievienotā vērtība. Un te ir arī paskaidrojušais memorāns, kas ir papildus direktīvas priekšlikumam. Es neatkārtošu to, kas ir teikts 4.1. punktā, tomēr tad, tas ir piemērs subsidētās principu pārkāpumiem pagātnē. Un kā to liecina Vodafāno lieta, tad ietekmes eh, novērtējums eh, var izrādīties ārkārtīgi būtisks šādos gadījumos. Un tātad man vēl ir kas eh, sakāms par um, ehm, Vodafonu savā rakstiskajā runā, bet tajā pašā laikā direktīvā netiek sniegti nekādi jautājumi, kas saistās ar ietekmes novērtējumu vadlīnijām. Uh, Un tur netiek skaidri dažādi transnacionāli e, šīs problēmas aspekti un tas, ko ir darījuši dalību valstis, e, kā arī e, tas, kāda ir rezultāta Eiropas Savienības rīcībai. Un memorandā nav minēts arī tas, kādā mērā, kuras dalībvalstis piemēro vasaras laiku. Tādā, tādā veidā, ka tas ir atšķirīgs un nav arī skaidrs, kāpēc dalībvalsts paši nevar koordinēt savu pozīciju, kaut arī memorandā ir uh, minēta vienas dalībvalsts opozīcija. Un eh, pievienotā vērtība šajos gadījumos, eh, Eiropas Savienības pievienotā vērtība ir harmonizācijā, eh, un tad, un tad dalībvalstu nerīkošanās pat netiek pieminēta, un ir nepieciešams labāks pamatojums no tiesas puses. Un, vasaras laika direktīva ir piemērs šeit, šeit programmas virzīšanai uz priekšu. Ir e, skaidrs, ka subsidētās un proporcionātas principu ievērošana ir nepārliecinoša. Un ir jāatzīmē arī tas, e, ka e, politiskās opozīcijas uh, trūkums uh, um, arī liecina par zinām problēmu. Paldies! Paldies! Pēc šo prezentāciju uzklausīšanas ir iespēja uzdot jautājumus abiem runātājiem, abiem ekspertiem. Bekerkungs. Nu, es izteikšos pavisam īsi. Es uzskatu, ka balstoties uz ekspertu teikto, ir radies zināms iespējas un um, ir uh, šī patiesā nepieciešamība mainīt pastāvošo situāciju ar dažādiem zinātniskiem pētījumiem. Es nezinu, kāds būs šo izmaiņu mērķis, un es uh, nevaru arī uh, pateikt, uh, kam es pats personīgi dotu priekšroku, bet uh, par uh, bioloģisko pulksteni mēs dzirdējām nav tādu būtisku izmaiņu, kas uh, parādītos cilvēku ikdienā. Liels paldies, Līzes kungs! Liels paldies! Man ir uh, viens jautājums uh, profesorai Martai Mērovai. Būtu svarīgi precizēt lietas, varbūt es nelīdz galam sapratu, bet jūs uh, uzskatāt, ka šeit nav runa tikai par eh, laika maiņu divreiz gadā, bet eh, problēma kopumā, problēma, kas saistās ar vasaras laiku kā tādu, ka mums ir jāceļās stundu agrāk un tas eh, ietekmē izsit no līdzsvara bioloģisko pulksteni daudziem cilvēkiem, ka ir šīs slimību skaita pieaugums, kurus jūs nosaucāt, un Tas nozīmē, tu, ka mums ne tikai nevajadzētu mainīt laiku, bet mums vajadzētu palikt pie vasaras laika, pie ziemas laika. Uh, un tas ir tas arī, ko ir teikuši citi pilsoņi, kas ar mums sazinājis Roita kungs. Paldies! Da, würde mich interessieren, ähm, ist das, was... Liels paldies, profesor kungs, mani jautājums, ko es vēlētos uzdot, vai mm, zinātnieki ir vienisprāti šajā jautājumā, vai ir atšķirīgi viedokļi, vai jūsu pozīcija tiek apstrīdēta. Nu, varbūt pilnīga vienprātība nepastāv, bet varbūt ir tāds plašs atbalsts. Otrs jautājums, vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies un turpinās, jo jūsu minētais tomēr ir ļoti nopietns un svarīgs, kāpēc uh, Eh, šis jautājums netiek pietiekami diskutēts politiskajā un ekonomiskajā vidē. Un eh, es par to interesējos, tāpēc, ka pilsoņi pie manis eh, vērsās, man paši tas īpaši nebija interesējis, bet es domāju, ka šī veselības jautājumi, vai te, tie patiešām ir tik būtiski. Un tad vēl vai varētu uh, uzskaitīt, nu es nezinu, vai to absolūti tā varētu izdarīt, bet vai varētu uzskaitīt cilvēks, kas nu, cieš no šīm mm, slimībām, varbūt tā ir liela sabiedrības daļa, nu, varbūt varētu iegūt precīzāku informāciju par šiem jautājumiem. Thank you very much. Uh, may I... Liels paldies! Es vēlētos aicināt mm, mūsu viesus. Nē, vai arī Uzklausīsim Lebretona kunga jautājumu. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos uh, apliecināt to, cik uh, interesantas ir šīs dienas diskusijas, un liels paldies uh, runātājiem, kas uzstājas par vasaras laiku, un tiešām mm, tā mm, sarēbst galva. Uh, prezentāciju beigās, jo jājautā, kāpēc vasaras laiks vispār tika ieviests. Bija vairāki argumenti savulaik, kas eh, tika izvirzīti, lai pamatot šo jaunumu, un eh, tagad tie visi tiek atspēkoti viens pēc otra drošības arguments ir atspēkots, jo mēs redzējām, ka dažās valstīs ir vairāk negadījumi kopš pārējais uz vasaras laiku nekā pirms tam bioritma arguments, protams, ir eh, ļoti mm, satraucoši, jo tiek paskaidrots, ka bioritmi tiek būtiski traucēti, grozīti, tas eh, mazina cilvēku efektivitāti, rada nogurumu, veselības problēmas, un mm, ļoti svarīgs arguments bija uh, par ietaupījumiem, kurus varētu veikt, un te es dzirdēju uh, to skaitli, cik maksātu pārējus vasaras laiku, ja es pareizi sapratu. Un es tātad vēršos jautājumu pie Martas Merovas. Uh, Viņa teica, ka pārēj uz vasaras laiku maksā šo 131 miljardu eiro gadā. Manuprāt, milzu summa, tāpēc vēlreiz vēlos uzdot šo jautājumu profesorai Merovai un Vander Bruena kungs vēl jau vairāk pastiprināja šos argumentus, sakot, ka šis juridiskais arguments eh, šķiet visai vājš, kurš savulaik tika izvēlēts, un es viņam arī uzdod jautājumu, kāpēc nu, vispār mēs eh, to sākām, vai te nebija vienkārši centieni mm, tīri virzinā, virzīt uz priekšu ēs ideoloģiju, pārņemot savā jomā jaunu nozari, tajā pašā laikā nenodrošinot darbību efektivitāti. Liels paldies! Saka priekšsēdētājs, pirms eh, dodu vārdu mm, mūsu viesiem, es vēlētos eh, tiešām vēl eh, precizēt Lebrona kungam, ka mm, būs vēl viena uzstāšanās pēc tam, ka ar šo uzstāšanās daļas vēl nebūs noslēgušās. Mērovas kundzei vēl došu vārdu atbildēt. Liels paldies par jautājumiem! Un ir daži e, punkti, kurus varētu precizēt, uzklausot šos jautājumus. Bija atsauce uz grūtībām gulēt, nu, kas varbūt nedēļu ilgst nevairāk, bet pētījums uh, rāda, kurā bija apmēram 50 cilvēki iesaistīti. Nu, tur šie agrie chronotaipi sastopas ar lielām grūtībām uz šo pavasara pārēju, ka viņi, viņi tās vienas nedēļas laikā varbūt arī var piemēroties, bet vecāki chronotaipi un šie chronotipi vairumā sabiedrības ir šis vairums, un ka tur pat ir vairākas nedēļas pēc tam grūtības. Un, Jūs eh, redzat, ka cilvēkiem ir eh, lielākas grūtības. Un tā kā tas ir eh, nedaudz vairāk klātesoši nekā varētu likties. Un tad jūs mm, prasījāt eh, par šo palikšanu pie ziemas laika. Vai es to tiešām iesaku? Jā, nu, balsoties uz chronobioloģiskajiem pētījumiem, tieši tas ir mans ieteikums, un, un tā es, to es secinu no pētījumiem. Un uh, kolēģis tepat netālu arī uzdeva jautājumu, kāpēc mēs uh, nerunājam par to vairāk, un jau pirms tam, nu, es zinu, ka chronobioloģija tiešām attīstās arvien vairāk, tas ir vesels uh, dzīves zinātņu nozares posms, kas pat neapzinājās vēl, cik ļoti svarīgi tas ir bioloģiskais pulkstenis, ir visu šo procesu konkrēt īstais laika brīdis dažādos dienu, dienas brīžos, un evolūcijas rezultātā Un tas izveidojās, ka tie, ka tie bija vislabākie brīži attiecīgiem procesiem, bet kad mēs to līdzsvaru izjaucam, jā, mēs varam funkcionēt, mēs varam tā rīkoties, mēs varam justies noguruši, varbūt neatbildēt uz jautājumiem tikpat ātri, tādas mazas nobīdītes mazas izmaiņas, kas acīm redzot, acīm redzot balstoties uz epidemioloģisko mm, pētījumiem par sociālo nobīdi, ka tie sa saskaitās kopā, kumulējas un, un tad šīs slimības tas ir tādu mazu, mazu sīkumu it kā sakopojums. Jums ir noteikts gēns, zināmas mutācijas Huntingtona gēnā, tad jūs uh, saslimsiet ar šo slimību, bet tad vēl ir šie mazie, mazās izmaiņas, kur ir šie mazie gadījumi, kad ir mazi insulti, kas uh, atkārtojas un tad uh, pāriet lielākā slimībā, un tas ir šis sociālā nobīde, social jet lag. -like un tas izpaužas vairākos veidos - sirds slimībās, vielmaiņas slimībās, imūnsistēmas slimībās, vēža gadījumā, jo šo, šo pulksteni, tas pulkstenis saistās ar visām šīm sistēmām. Un tad vēl tāda fona informācijas esmu sagatavojusi balto grāmatu kuras mēs, kronobioloģisti eh, Eiropā, esam sagatavojuši jums. Un eh, būs atrodama arī saikne eh, šajā sanāksmes mājaslapā, arī ārpus sanāksmes telpas tas būs atrodams, kur tur ir viena lapuse, kur tiešām ir apkopots svarīgākais esence par to, kā mēs redzam šo lietu no kronobioloģistu puses. Cik cilvēku tas ietekmē? sociālā nobīdzošo jetlag ir um, tas, ka nu, visi, kas izmanto mm, modinātāju pulksteņus, 80% nu, tas būtu, un uh, dažiem ir mazāka ietekme, bet nu, mm, pusauģiem ir vislielākā ietekme. Un tad pēdējais jautājums, kā mēs, kā mēs vispār nonācām pie vasaras laika. Nu, es nevaru runāt uh, autoritatīvi, bet uh, bija, es biju dzirdējusi par to, ka bija britu arhitekts, kurš katru dienu brauc strādāt uz Londonu, un viņš bija acīm redzēt agrais chronotips, un viņš ievēroja, ka šīs ēnas uz logiem uh, Nu, varēja ļaut cilvēkiem gulēt, un viņš bija apvainojies nedaudz, un kad viņš arī bija šīs iniciatīvas pamatā. Bet, nu, es nezinu, nevaru ap apgalvot, ka tas noteikti atbilst patiesībai, tas nav katrā ziņā zinātniski pierādīts. Thank you. I would just like to... Paldies. Es tikai vēlētos eh, norādīt uz eh, to, ka Mana eh, viedokļa pamats saistībā ar juridisko pamatu skar atšķirības ar diviem jautājumiem, vai mums vajadzētu eh, paturēt pārējais vasaras laiku un eh, kāda ir iekšējā tirgus dimensija tādā ziņā, ka ir dažādi tātad, grafika attiecībā uz dienas gaismas taupīšanu. Un te ir tādi divi mm, atšķirīgi viedokļi, kā varētu būt labāka regulēšanas programma un nesenais tiesas spriedums, par kuru es runāju, tad, kad direktīva liekas, nav pārliecinoša. Daudz eh, pierādījumi eh, attiecās eh, uz dienas gaisa taupīšanu. Tam īsti nav nekāda mm, saistība ar 95. pāntu, ar harmonizāciju un ietekmi uz iekšējo tirgu. Uh, Es eh, zinu, ka tur ir zināma eh, pierādījumi, tomēr eh, tas nenorāda uz tādu mm, kropļojumu. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Un līdz ar to jautājumi attiecībā uz otro bloku ir beigušies un visbeidzot. Eh, Mihāla Vunelika kungs, eh, Vācijas eh, enerģētikas un ūdens industrijas organizācijas pārstāvis mūs uzrunās. Lūdzu, jums ir desmit minūtes laika. Paldies, priekšstāja kungs, dāmas un kungi, komitejas locekļi. No sākuma vēlos jums pateikties par to, ka uzaicinājāt mani uz šo uzklausīšanu Eiropas parlamentu. Eh, mans vārds ir Mihāls Vunedihs. Es esmu Vācu enerģijas un ūdens asociācijas eh, padomas eh, biedrs. Es vēlētos runāt par enerģētikas aspektu visā šajā jautājumā. No sākuma jau var teikt, ka pieejamie zinātniskie dati nav pilnībā apmierinoši. Ja mēs skatāmies uz tehnoloģiskajām inovācijām un enerģētiku, tad uh, uh ir bijušas tik tiešām milzīgas uh, izmaiņas, un tas viss ir jāņem vērā. Un tas viss ir pienācīgi arī jāanalizē, par to visu es vēlāk runāšu. Pārēj uz uh, vasaras uh, laiku pastāv uh, jau uh, ļoti sen, un Tas viss eh, sākās eh, ar naftas eh, krīzi 73. gadā, un ideja bija tāda, ka mums vajadzētu taupīt dienas gaismu. Un galvenā doma. Un tad no 96. gada ir tad, mm, standārta vasaras laika sākums, no tā ir direktīva, Un e, tas viss tika darīts balstoties uz ekspertu pētījumiem, tad dalībvalstu ekspertu pētījumiem, un viens no galvenajiem pēti, e, argumentiem ir tāds, ka e, līdz ar harmonizētu vasaras laika sākumu var palīdzēt vienotajam tirgum, un tātad um, sektors, kurus tas visvairāk ietekmē kā transportu, tur var garantēt vienāds nosacījums. Un tolaik komisija teica, ka vasaras eh, laiks ehm, veicināja eh, atpūtas aktivitātes vakarā, tomēr nebija veica nekāds eh, cits novērtējums vasaras laika izmantošanā, lai panātu kādus vidusmērķus. Vasaras laiks var novest pie enerģētas taupīšanas, jo nepieciešams mazāk enerģijas, tomēr ir palielinājums pēc apkurs un apkurs iespējams arī ir papildus uh, lielāka satiksme uh, vakarā, ja ir vairāk gaismas, līdz ar to ir ļoti grūti novērtēt kāds iespējams uh, ietaupījums, tomēr skaidrs, ka tie visticamāk ir pavisam nelieli. Un bez tā, ka tiek veicināts akt, atpūtas aktivitātes vakarā, komisija toreiz neņēma vērā nekādus cits aspektus. Un attiecībā uz enerģijas izmantojumu galvenā doma ir apšaubāma Sākotnēji enerģijai vajadzēja būt daļai no šiem mērķiem, tomēr eh, tam nebija rezultātu. Nu, tātad eh, elektriskais apgaismojums eh, vakarā, tur iespējams ir kāda atšķirība, tomēr problēma ir apgaismojums no rīta. Un tas to visu kompensē. Mihens Tehniskā universitāte 83. gadā veica kādu pētījumu. Un tajā bija teikts, ka enerģijas eh, nepieciešamību mikroanalīze eh, liecina par to, ka eh, ietekme varētu būt tik neliela, ka tā vispār ir vērā neņemama. Un 94. gadā savukārt mūsu priekštecis kā organizācijai. Mm, viņi vispār nevarēja noteikt nekādus enerģijas taupīšanas rezultātus. Un vēlāk komisija arī sniedza savu paziņojumu par uh, esošo situāciju, ja mēs uh, to lasām, piemēram, Bulgārijā 0,01% eh, būtu un nu, tātad ieteikumi uz kopīgo patēriņu. Un tā tad uh, ietaupījums uh, būtu tik tiešām neliels. Es uh, domāju, ka ir jaunas tehniskas iespējas, eh, lai veiktu mm, analīzi labākā veidā. Eh, Igaunijā nebija eh, pārējais vasaras laiku 2001. gadā, un tā visa rezultātā enerģijas patēriņš tikai pieauga. Un līdz ar to pamatā nav nekādas lielas atšķirības Un, ja mēs eh, skatāmies eh, uz to, kas notiek ārpus eh, Eiropas Savienības, bija ASV pētījums, kuri, kur tika konstatēts negatīvs taupīšanas rezultāts Indijānā. Tika izpētīts vairāk nekā 300 mājasēmniecību enerģijas patēriņus Un eh, tā rezultātā eh, enerģijas patēriņš tikai eh, pieaug, visticamāk tāpēc, ka vairāk tika izmantota apkura no rītiem. Un arī pētījums no Johanesa Keplera universitātes Līncā. 13. Mm, gada pētījums, līdz ar to es diezgan jauns, un viņi secināja, un rekomendēja to, ka Eh, atšķirība būtu 4 miljoni eiro Austrijā. Es gan īsti neizpratu pamatu, eh, kādu viņi izmantoja, lai nonāktu pie šī skaitļa. Tomēr, ja mēs eh, skatāmies uz tātad, pašreizējiem datiem attiecībā uz enerģijas patēriņu, un tas, ka mēs virzām laiku turpu atpakaļ, tam nav nekādu ekonomisku ieguvumu. Tātad nu, enerģijas uh, ietaupīšana saistībā ar um, apgaismojumu, pateicoties pēdējo gadu laikā ieviestām uh, efektīvām uh, apgaismošanas sistēmām, tur tiešām nav nekādu rezultātu. Mūsu organizācija runāja par šiem rezultātiem 2010. gadā, un mēs teicām, ka 8% eh, no eh, mājasēmniecību eh, enerģijas patēriņa ir apgaismojums, un šis skaitlis samazinās. Tāpēc, kā tiek izmantoti aizvien modernāks mājasēmniecības aprīkojums, un es domāju, gal, galā šajā mājasēmniecības uh, kopīgā enerģijas patēriņā tikai 40% būs apgaismojums. Un es domāju, ka tāpēc mums ir nepieciešamāki, nepieciešami nopietnāki pētījumi arī par to, kāda ir ietekme vasaras laikam uz enerģijas aizsardzību dalībvalstīs. Tagad, kad aizvien vairāk tiek izmantoti atjaunojumie enerģijas resursi, mums vajadzētu apsvērt Eh, ne eh, tikai eh, izmaiņas enerģijas patēriņā, bet arī ir jāņem vērā, kādā veidā šis tā mm, atvainojumu resursu ieguldījums darbojas mm, reģionāla līmenī, ja mēs skatāmies uz saules enerģiju, kopīga enerģijas apjomā ir jāskata visa šī sistēma kopumā. Es domāju, ka mums ir nepieciešams daudz uh, pētījumu par šo eh, jautājumu. Un noteikti, nobeigumā es vēlētos mm, ieteikt, ja būs pārskats vasaras uh, laika mm, direktīvai, tad to vajadzētu darīt balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, balstoties uz uh, pašreizējiem pētījumiem var teikt, ka nav nekādu uh, ieguvumu Un līdz ar to vēlos pateikties eh, visiem eh, par eh, jūsu uzmanību. Paldies! Thank you very much. Uh... Lielas paldies! Tagad ir pienācis laiks jautājumiem, ko mēs varētu uzdot mūsu pēdējam runātājam. Lūdzu! Lielas paldies par šo informāciju. Tas noteikti ir jāņem vērā. Tad jūs esat pieskāries tieši šī procesa būtībai, jo mums šīs krīzes laikā ir jātaupīja, jātaupa enerģija. Kā jūs jau apstiprinājāt šodien, izskatās, ka īstenībā nekas netiek taupīts. Esmu priecīgs, ka jūs pieminējāt tehniskās iespējas. E, un jāsaka, ka noteikti mums nav laika griezt pulksteņus uz priekšu un atpakaļ. 2007. gada pētījums, ko veica komisija, jūs to pieminējāt. Lēmums par direktīvas piezī, pieņemšanu nozīmē arī to, ka būs nepieciešams veikt pārskatu, bet e, pārskats un pētījums netika veikts. Tika pieminēti arī vairāki piemēri. Bet, manuprāt, bija pilnīgi skaidrs, ka nevienā valstī nekas netika ietaupīts, un bija tikai viens arguments. Neviens, un vismazāk Eiropas komisija neko nevēlējās mainīt. Tāpēc man ir šāds jautājums. Ja jūs izmantojāt Vācijas skaitļus un datus, un jūs esat eh, īpaši kompetents šajos jautājumos. Nu, ja es sapratu pareizi, tad komisijas skaitļos eh, un datos tika norādīts, ka Vācijas situācija ir tipiska. ASV, piemēram, bija pilnīgi citāda situācija. Vācijas situācija bija tipiska Eiropai. Tagad nevienam vairs nav jāpierāda, ka laika maiņa ir pilnīgi bezjēdzīga. Tas jau ir pierādīts. Paldies! Nākošā runātāja. Es gribēju pateikties par šo prezentāciju un varu piekrist tikai Lūrskungam. Pamatojums vai ieguvumi direktīvas ieviešanai 2001. gadā bija saistīti ar vēlmi taupīt enerģijas resursus, bet nekas netika ietaupīts, un tieši tāpēc šīs eh, direktīvas jēga vispār, šīs jēgas nav. Un mēs arī dzirdējām no citiem runātājiem, kāda ietekme ir laika maiņai, piemēram, uz bioritmiem, uz veselību. Man nekādu citu jautājumu nav. Bet man joprojām ir bažas, cik daudz tas mums maksā šī te laika griešana uz priekšu un atpakaļ. Tātad, cik tas maksā? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi uzzināt, tīpaši šādos apstākļos, kad mēs mēģinam jebkādā veidā ietaupīt. Tāpēc lūdzu priekšsēdētāju, varbūt mēs varētu pēc šīs uzklausīšanas runāt par to, kā mēs varētu turpināt darbu pie šī jautājuma, varbūt sazināties arī ar koordinatoriem, varbūt ar komisijas ietekmes izvērtējumu nodaļu, varbūt viņiem varētu uzticēt pienākumu, vai mēs varam nākt klajā ar kādu iniciatīvas ziņojumu, tātad kādas iespējas mums ir pieejamas. Manuprāt, šīs debatas ir atklājušas reālo situāciju, ka neviens neatbalsta laika maiņu, visi saka, mums ir jārīkojas. Tāpēc darīsim visu, lai uzņemtos šo iniciatīvu un lai nodrošinātu to, ka šis jautājums joprojām ir darba kārtībā. Vai Vunderlih kungs kaut ko vēlas teikt? Jā, pavisam īsi. Atbildēšu vāciski, jo vā, jautājumi arī bija vāciski. Skatoties uz komisijas ziņojumu, manuprāt, ir skaidrs, ka vienotais tirgus ir cieši saistīts ar harmonizāciju. ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, mums ir jāveic e, sistemātiska izpēte energoresursu taupīšanas jomā, solārās enerģijas e, potenciālie ieguvumi noteikti būtu jāpapēta. Man ir skaitļi par Vāciju, man ir skaitļi no komisijas ziņojumu, kas varbūt ir tādi netik pilnīgi Komisijas ziņojums atsaucas uz 57%, kas ir apmierināti, un es nezinu, cik vienkārši būs mainīt šo direktīvu, bet ja mēs runājam par enerģētiku, nav nekādu pierādījumu tam, ka tiek nodrošināta enerģijas resursu taupīšana. Paldies, saka priekšsēdētājs kolēģi. Pirms mēs slēdzam šo uzklausīšanu un pasakamies visiem runātājiem, mums tomēr vēl ir viens ļoti godājams viesis, eh, Čehijas senāta loceklis Šilāra kungs. Un viņš gribēja uzrunāt mūs, tātad lūdzu dodam viņam vārdu. Tātad lūdzu. Dāmas un kungi, es gribēju pateikties jums par iespēju izteikties un arī, protams, par iespēju piedalīties jūsu debatēs. Es gribēju pateikties drau, savam draugam Svobodam, kun, Svobodas kungam un Šoidravas kundzei. Tas patiešām man ir daudz palīdzējuši šeit Eiropas parlamentā. Esmu strādājis ar šo jautājumu jau diezgan ilgu laiku un man ir vairāki komentāri. Šis jautājums kļuva aktuāls pagājušajā gadsimtā, kad Franklins eh, ieviesa vasaras laiku ASV. Vācieši un francūži izdarīja tieši to pašu Pirmā pasaules kara laikā, lai varētu ilgāk cīnīties Un Hitlers tieši tāpat izdarīja otrā pasaules kara laikā tieši tā paša apsvērumu dēļ. Vasaras laiku komunistu Čehoslovākijā ievies 70. gados, lai ietaupītu enerģiju. Bet jāsaka, ka pilnīgi skaidri uh, ir tas, ka cilvēki šeit iejaucas dabas likumos. Cilvēki uzskata, ka viņa ir spēcīgāki par dabu, par sauli, un tieši tāpēc šādi lēmumi tiek pieņemti. Es gribēju pateikties profesorai, kas runāja par veselības jautājumiem, jo profesora Ilnerova Čehijas republikā ir uh, nākusi klajā ar līdzīgiem secinājumiem, un es ļoti bieži atsaucos uz šiem secinājumiem. ņemot vērā to, ka neviens šeit īsti neko neiegūst, un atbilstoši mūsu pētījumam 20% no iedzīvotājiem cieš no laika maiņas, manuprāt, jo ātrāk mēs atteiksimies no šīs laika maiņas, jo ātrāk komisija to izdarīs, jo labāk. Cilvēki, kas uh, slimo ar Dauna sindromu, cieš no laika maiņas, un viņu ciešanas ir daudz ilgākas Mums ir draugi, kolēģi, kam ir Dauna sindroms, un viņi patiešām cieš, un ja mums rūp viņu ciešanas un viņi paši, tad mums ir noteikti kaut kas šeit jādara. Un Eiropas komisijai noteikti šeit ir jārīkojas. Mēs eh, Čehijas republikā noteikti turpināsim strādāt pie šī jautājuma un mēģināsim pārliecināt valdību atteikties no pārējas. Liels paldies, saka priekšsādātājs profesor, tagad jums vārds. Es gribēju norādīt, ka Benjamis, Benjamins Franklins bija, ka viņš bija agrais chronotips, un ja viņš būtu bijis uh, normāls vai vēlais, viņš nekad to nebūtu izdarījis. manuprāt, ir pienācis laiks pateikties visiem mūsu godājumiem runātājiem par to, ka ieradās šeit un informēja mūs. Paldies visiem deputātiem ne tikai par piedalīšanos, bet arī par to, ka atbalstījāt mani, kad es vēlējos organizēt šo uzklausīšanu, jo no paša sākuma, kad piedāvāju šo kopēju uzklausīšanu, ne visi bija uh, ja tā varētu teikt, optimistiski noskaņoti. Nu, to varētu tā diplomātiski aprakstīt. Manuprāt, mēs esam daudz uzzinājuši no mūsu runātājiem, un mēs saprotam, ka mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu ar šo likumdošanas aktu. Kā tas notiks? Mēs jau īsumā par to šorīt runājām koordinātoru sanāksmē mūsu komitejā un nonācām pie secinājuma, ka mutiska jautājuma iesniegšana komitejai, atvainojas komisijai nākošajā plenārsēdē būtu viens no variantiem, kā varētu pasteidzināt e, šo te procesu. Bet noteikti Niblas kundze ir taisnība, ka pašiniciatīvas ziņojums noteikti arī ir laba iespēja nākotnē. Paldies, ka piedalījāties šajā uzklausīšanā un paziņoju, ka šī uzklausīšana ir slēgta.